Il Presidente. Buongiorno a tutti, buongiorno. Labrīt visiem, labrīt komisāris kundze, sveicam padomjas pārstāvis un visus deputātus. Uzsākam mūsu debates, sēdi pasludinu par